Muito boa tarde. Lai visiem jauka pēcpusdiena. Atkal atsākam šodienas sēdi. Sākšu ar paziņojumu. Balsojumi rīt, piekdien, 19. jūnijā. tiks sadalīta balsošana laikos, kā paziņots. Attiecībā uz iesniegtajiem grozījumiem un prasībām pēc atsevišķiem un dalītajiem balsojumiem tas ir nepieciešams. Tik tālu šie paziņojumi par balsošanas laikiem. Šī informācija ir atrodama Eiropas parlamenta tiešsaistes vietnē, sadaļā prioritārā informācija. Aktualizēta darba kārtība tiks publiskot. Es domāju, ka nav iebildes, līdz ar to grozījumi pieņemti. Tas nozīmē, ka būs trīs balsošanas kārtas rīt. Un tagad par rezultātu paziņošanu otrais uh, balsošanas laiks, kas tika īstenots. Rezultāti ir sekojoši. Es uh, sākšu ar nākamo punktu. Banku savienība. Trešais paragrāfs pieņemts. Ceturtais paragrāfs pirmā daļa pieņemts. Ceturtais paragrāfs otrā daļa pieņemts. Piektais paragrāfs pirmā daļa pieņemts. Piektais paragrāfs otrā daļa pieņemts. Piektais paragrāfs trešā daļa. Pieņemts. Grozījums numur 10. Grozot 7. paragrāfu pieņemts. Turpinam 11. grozījums pēc 9. paragrāfa pieņemts. Desmitais paragrāfs pirmā daļa pieņemts. Desmitais paragrāfs otrā daļa pieņemts. Desmitais paragrāfs trešā daļa pieņemts. Vienpadsmitais paragrāfs pirmā daļa pieņemts. 11. paragrāfs 2. daļa Pieņemts. Pēc uh, 13. 5.1 grozījums pieņemts. Grozījums 5. Uh, otrā daļa noraidīts. grozījums numur 2 noraidīts. 14. paragrāfs pirmā daļa pieņemts. Un 14. paragrāfs otrā daļa pieņemts. 15. paragrāfs pirmā daļa pieņemts. 15. paragrāfs otrā daļa pieņemts. 18. paragrāfs pirmā daļa pieņemts. 18. paragrāfs otrā daļa pieņemts. 18. trešā daļa pieņemts. 18. paragrāfs ceturtā daļa pieņemts. Grozījums numur 6 par 21. noraidīts. Paragrāfs 30 noraidīts. Paragrāfs 31 pirmā daļa pieņemts. Paragrāfs 31 otrā daļa pieņemts. Grozījums numur 3 par 33. paragrāfu noraidīts. Grozījums numur 7 par 36. paragrāfu Tāpat noraidīts. 12. grozījums par 41. pieņemts. Grozījums 41. pirmā daļa atkrīt. Četrdesmit pirmais daļa, otrā daļa tāpat atkrīt. 44. paragrāfs pieņemts. Grozījums numur 8 par 49. noraidīts. Piedzesmitais paragrāfs noraidīts. Piedzesmit pirmais paragrāfs pirmā daļa pieņemts. Otrā daļa. 51. paragrāfs tā pieņemts. Trešā daļa. 51. paragrāfs arī pieņemts. Grozījums 52 kopumā pieņemts. Grozījums 53 paragrāfā pieņemts. Grozījums 4 pēc 56. paragrāfa noraidīts. 9. grozījums par apsvērumu C pieņemts. Grozījums 1. Apsvērums H noraidīts. Tie ir rezultāti balsošanā par grozījumiem punktā ziņojumam par Banku Savienību. Nākamais ir balsošanas rezultāti. –2021. gada budžeta pamatnostādnes rezultāti jau šeit ir redzami uz ekrāniem. Tie ir detalizēti atainoti. Es uh, tikai uh, rezultātus prezentēšu. 24. grozījums noraidīts, 7. Uh, grozījums noraidīts, grozījums 8. pirmā daļa noraidīts grozījums 8, otrā daļa noraidīts. Grozījums 9 noraidīts. Grozījums 10 noraidīts. Grozījums 11 noraidīts. Grozījums 12 noraidīts. Grozījums 13 noraidīts Grozījums 15. Noraidīts. 7. paragrāfs pieņemts. Grozījums 16 par 8. paragrāfu noraidīts. Astoņi viens pieņemts paragrāfs 8, e, otrā daļa. Pieņemts. Paragrāfs 9, pirmā daļa pieņemts. Paragrāfs 9, otrā daļa tāpat arī pieņemts. Nākamais 11. pirmā daļa pieņemts. Otrā daļa tāpat pieņemts. Grozījums 17 par 13. paragrāfu noraidīts, grozījums 22 par 13. paragrāfu noraidīts. 13. paragrāfs sākotnējais teksts pirmā daļa pieņemts, otrā daļa tāpat pieņemts. grozījums numur 1 par 17. paragrāfu pieņemts. grozījums 14 pēc 20. paragrāfa noraidīts. Grozījums 23 pieņemts. Paragrāfs 23 pieņemts. Nākamais ir grozījums 25 noraidīts. 26. paragrāfs pirmā daļa pieņemts. Paragrāfs 26. otrā daļa pieņemts. Grozījums 18 par 27. paragrāfu pieņemts. Trīsdesmit paragrāfs. Pirmā daļa pieņemts, otrā daļa tāpat arī pieņemts. Nākamais ir 31. paragrāfs grozījums numur 2 noraidīts. Grozījums numur 26 pēc 33. paragrāfa noraidīts. Grozījums 27 noraidīts. Grozījums 19 par 38. paragrāfu pieņemts. Grozījums 28 noraidīts. Četrdesmit pirmais paragrāfs pirmā daļa pieņemts. Otrā daļa arī pieņemts. Grozījums 3D par 45. paragrāfu noraidīts. grozījums 20 par 49. paragrāfu noraidīts. 49. paragrāfs sākotnējais teksts pieņemts. Piecdesmit pirmais paragrāfs grozījums numur 21 noraidīts. Grozījums 4 pieņemts. Grozījums numur 5 eh, pēc apsvēruma A noraidīts. Grozījums numur 6 pēc apsārama B tāpat noraidīts. Līdz ar to rezultāti balsojumam, kas ir notikuši ir paziņoti. Un tagad trešais punkts balsošanā. Pirms sāku, gribu dot vārdu kolēģei Holma Eiras kundzei, kas grib runāt par rezolūciju, kas grib teikt pāris vārdus par Čehijas premjerministra kriminālu vajāšanu atsāšanā, atsākšanu saistībā ar es līdzekļu nepareizu izmantošanu un iespējumu interešu konfliktu. Paldies priekšsēdētāji, kungs, targie kolēģi un kolēģis! Mēs tūlīt balsosim par rezolūciju par kriminālu vajāšanas atsākšanu Čehijas premjerministra lietā saistībā ar ES līdzekļu nepareizu izmantošanu un iespējamu interešu konfliktu. Šo um, priekšlikumu iesniedza dažādu frakciju um, deputāti. Kont, uh, komiteja devās uz uh, Čehiju. Konstatējām, uh, ka nav efektīvas sistēmas, kas atklātu iespējamu uh, interešu konfliktu. Tāpat arī uh, efektīva kontrola apgrūtina skaidru sistēmas uh, nēsamība un pārbaudas iestādu darbība e, ir ierobežota. Tiek īstenots spiediens uz e, ierēģiem, līdz ar to rezolūcijas e, pamatdoma ir tāda, ja ir uh, smags interešu konflikts, tad tas tūlīt pat ir jāpārtrauks. Tātad subvenciju nepieš, pārtraukšanu vai arī nepiedalīšanās lēmumu pieņemšanā, kas ir saistīta ar interešu konfliktu. Un ja tas nenotiek, tad ir iespējams solis tikai atkāpties no A amata. Es aicinu balsot par dalītajos balsojumus. ES līdzekļiem jānāk par labu plašiem iedzīvotāju slāņiem, nevis atsevišķiem oligarhiem. Paldies! Pēc šīs runas tagad mēs varam uzsākt trešo balsošanas kārtu, un līdz ar to šī balsošanas kārta ir uzsākta, un tā turpināsies līdz 19.45. un balsošana notiek ierastajā procedūrā, līdzīgā iepriekš. Tātad es pasludinu šo trešo balsošanas kārtu par atklātu. Jums līdz uh, bez 15.08. vakarā šovakar vēl ir iespēja piedalīties trešajā balsošanas kārtā un uh, eh, 22.15 tiks paziņoti balsošanas rezultāti. Līdz ar to sēdes lēdzu.